ir mutiskis jautājums komisijai par tēmu eksporta kontrole uh, priekšmetiem, dubultlietojumu priekšmetiem. Bernd Lange ir jautājuma autors un izteiksies pirmais. Paldies, priekšsādātā kungs, komisāris kundze. Es uh, nesmu. Uh, autors vien, bet arī komitejas priekšsēdētājs un mana komiteja ir iesniegusi šo mutisko jautājumu, un man šķiet, ka ļoti labi, ka tā. Jo, ja aplūkosim mūsu uh, bruņojumu politiku Eiropas Savienībā, īpaši runājot par dubultlietojumu precēm, tad uh, šai politikā tieši tiek pat daudz uh, um, caurumu kā Šveices um, sierā. Um, mēs uh, aplaukojot dažādas jomas, varam konstatēt, ka nevaram īsti labi diferencēt uh, starp uh, šo dobols lietojumu, mm, aplaukojot programmatūras jomu. Piemēram, konstatējam, ka aktīvisti Londonā eh, saņēma eh, mailu par situāciju Bahreinā, un šajā mailā ir eh, vīrus paslēpts, kas sekmē to, ka viņas telefons no maila izlasīšanas brīža tiek noklausīts un tiek novērots, ko viņa dara un ar ko runā. Tas nozīmē, ka cilvēktiesību aktīvistus var izspiegot, un to var darīt attiecībā uz visiem, kas pārstāv opozīciju, kas ir disidenti, mm, kas aizstāv brīvību, cīnās par brīvību. Un mēs runājam ne tikai par aktīvistiem citās valstīs, kur, teiksim, valda terorrežīms. Un kas izmanto šīs dubultietojuma preces, bet arī par cilvēkiem Eiropā, kas tiek kontrolēti ar šo preču palīdzību no trešo valstu puses. Es nerunāju tikai par Bahreinu tagad, uz kurienu tiek piegādāta Eiropas programmatūra, bet arī par Irānu, kur tiek uzbūvēts kontrols tīkls, izmantojot Eiropas tehnoloģijas, vai Sīriju, vai Lībiju, Lībijas slepeni dienesti. Uh, iegādājās uh, tehniku no firmas, kas uh, sevi reklamē ar sloganu vislabāk, visvienkāršāk. Uh, bruņoti. Pati šī firma eh, saka, ka tuvies austrumos tai eh, piedara 50% no tirgus. Ētiopija, Nigērija, Uganda, Katāra, visas šīs valstis ir klientu valstis, kas īsti neiedaras eh, Eiropas Savienības uz pasauli orientētā tajā koncepcijā. Kā labi, 2013. gada vienošanās ietveros programmatūra, datorvīrusi, attiecīgi tikli tika atrunāti, bet tā nav mūsu politikas sastāvdaļa. Eiropas sistēma garantē, ka programmatūra un IKT nevar tikt ļaunprātīgi izmantotas un nevar nonākt tādu cilvēku rokās, kas kontrolē atsevišķas personas un kas mums nav pieņemami. Tam, protams, ir arī strateģiskas drošības sekas arī mums pašiem, jo šo programmatūru digitāli var izmantot Eiropā. Tāpēc, komisāras kundze, trīs jautājumi. Kā ir ar vienotību un īstenojāmību, runājot par eh, dubult eh, lietojumu preču likumdošanu? Zinām, ka visas šīs preces ir atļautas. Mums nav šaubu runājot par mm, mm, bruņotiem konfliktiem piegādāt šīs preces. Otrais jautājums ir par kontroli. Tad nevarētu teikt, ka Mēs kontrolējam tikai ekspostu, nevis eh, iepriekš lemjam par to, kādas preces eksportēt uz kādām valstīm. Es domāju, ka šeit svarīga procedūra, kas būtu vismazāk birokrātiska un visvairāk pieejama, neaizmirstot arī par ekonomiskām interesēm. Tātad trīs šie jautājumi kompleksi no manas puses un prieks par jūsu atbildēm. Paldies, Lanka kungs! Tagad uh, komisijas vārdā komisāra Malmstrēme. Paldies priekšsēdētāju kungs, godātie deputāti. Paldies par šo ārkārtīgi svarīgo, mm, arī ļoti sarežģīto jautājumu. Jā, es ir uh, pamatražotājs un eksportētājs runājot par dubultlietojumu precēm. Un uh, mēs arī rīkojamies, lai kontrolētu eksportu. Eksporta kontrole ļoti palīdz uh, pārvaldīt šo situāciju. Mēs runājam galu galā par 14 miljārdiem, runājot par eksporta vērtību. Kontrole tika pastiprināta pēdējo gadu laikā. Tam ir ļoti labi pamati izveidoti. Trešās valstis izmanto mūsu kontrolas sistēmu, bet pasaule mainās. Sistēma nevar palikt statiska, tā ir jā. Ja jāatjaunina, jāmodernizē un uh, parādās dažādi izaicinājumi, kurus pieminēja Lanka kungs. Nepieciešamas modernas kapacitātes arī laikam, kas nāks. Es piekrītu, ka problēmas pastāv runājot par uh, uzraudzības tehnoloģiju eksportēšanu. Tas var uh, izmantot ļaunprātīgi un ierobežot cilvēku tiesības. Um, es pie tā strādāju. Uh, Šie gada oktobrī tika sagatavots daudzietais akts transponēšanai es likumdošanā, lai labāk kontrolētu pāraudzības tehnoloģijas, internetu un internetu monitoringu. Īstenot tas ir pirmais solis. Turklāt eh, mums ir ļoti stingri kriteriji runājot par drošības aspektiem. Cilvēku tiesības mūsu uzmanības centrā, kontrolējot eksportu, šo preču eksportu. Un, eh, ja pastāv draudi cilvēktiesībām, mēs varam liekt pat eh, šo preču eksportu. Protams, eh, ja labi jālīdzsvaro mūsu nostāja. Drošība cilvēku tiesības, efektīva kontrole. Visi šie elementi ir jāsaskaņo savā starpā. Jāpārliecinās, ka preces tiek izmantotas leģitīmi. Nevajadzētu aizmirst par trešo valstu eksportu šajā jomā. Citādi panākta drošība un kontrolas panākumi var tikt vājināti. Un tāpēc mums ir dažādas opcijas, kā modificēt mūsu eksportu budžeta kontrolas regulējumu, varam izmantot arī sinerģijas, pielietojot dažādus instrumentus uzraudzības tehnoloģijām, varam piemērot ierobežojumus. 2050. Jā, pantā līgumā tas ir atrunāts. Ja runa ir par valstīm, kuru režīms ir īpaši bīstams. Mums šobrīd ir konkrētas iespējas, kā uzlabot kontrolas efektivitāti un uh, samazināt uh, tirgus sagrozīšanas iespējas. Un tas uzlabot attiecības ar trešām valstīm. Mēs varētu izmantot atvērtu licencēšanu, tas uh, nenovilcinātu eksportu un ļautu kontrolēt eh, visjūtīgākās preces. Tas ļautu kontrolēt ātri un droši. Noslēgumā šim projektam ir tehnisks raksturs un tam nepieciešama ļoti specializēta ekspertīze. Līdz ar to mēs mobilizējam ekspertus, kas eh, veiks regulāras pārbaudes un garantēs mm, ka kontroles uh, tiek veiktas modernā veidā. Mēs piesaistām arī uh, pilsonisko sabiedrību, NVO, uh, lai pārliecinātos, mm, ka viss notiek um, adekvāti. Um, un, protams, mēs nevēlamies apdraudēt cilvēku tiesību ievērošanu, un tāpēc sadarbība ar privāto sektoru šeit ir īpaši svarīga. Tagad no politiskajām grupām. Uh, Sēnfield kungs no Tautas partijas uz divām minūtēm. E, dziękuję. Panie Przewodniczący, kontrola handlu między... Paldies, priekšsēdētāji. Starptautiskās tirdzniecības kontrole tām precēm, kas varbūt devējādi lietojama, šodien ir ārkārtīgi sarežģīta. Ir ļoti vienkārši, neraugoties uz uh, kontrolēm, neraugoties uz šķēršļiem, apmaiņas ar precēm, bet šī tehnoloģija ir ārkārtīgi universāla, vispārīga, un uh, tas ir atkarīgs no lietotājiem, kādā veidā viņi lieto attiecīgo produktu. Cits jautājums ir uh, pieaugušā mazo vidē uzņēmumu līdzdalība globālā līmenī tā ir laba tendence, jo šādas mazas, šādi mazi uzņēmumi pamatoties jaunām tehnoloģijām, tas sniedz viņiem iespēju piedalīties. Uh, tur ir maz birokrātijas, un uh, tā kā ir brīvība un uh, starptautiska aprite, tas prasa ļoti specifisku procedūru, kādā veidā var izveidot modernu sistēmu, kā kontrolēt eksportu debējot lietojumu precēm. vai šādas preces nevarētu izmantot, lai apspiestu pilsoņus valstīs. Mums ir arī jāraugās, kāda attīstība ir pētniecībai. Un uh, svarīgs jautājums ir, ka mums nevajadzētu izveidot šķēršļus uh, Eiropas konkurētspējai. Mums nevajadzētu aizkavēt mazos vizējos uzņēmumus to piekļuvē pasaules tirkiem. Paldies! Paldies. Tālāk sociāla demokrāta vārdā kolēģis Laispriedu kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Kādreiz politika ir eh, diezgan smagnē lieta. Un ja mēs eh, runājam par tādiem detalizētiem jautājumiem, tā kļūst vēl smagnējākāk. Es labi atceros, kā es sāku neiedrošiem pirmais, bet viens no pirmajiem šajā parlamentā strādāju pie divējā lietojumu preču jautājumiem, un man vajadzēja vienmēr paskatīt, ko tas vispār tas nozīmē, jo gan es ļoti maz zinu, ko, ko tas nozīmē divējā lietojumu preces. Medija par to nerunā, tās ir neinteresantas lietas, un šās neinteresantas lietas vienmēr tādām grupām, kas grib iegūt pēļņu, nemanīti tiešām uh, gūt šādu pēļņu, un ja to neatpazīst, tas ir sarežģīti, bet var arī atcerēties, ka uh, kā domā, ka šie devējādā lietojuma preč, preces faktiski ir uh, ieroči. Tie ir tikpat bīstam, ka ieroči, un tas ir jāņem vērā. Jā, atbildu tādu, jā, nu es, es nezinu, varbūt tas bija kaut kas cits, tad es ļoti priecājos, komisārs kundze. Es ļoti uzmanīgi klausījos, ko jūs teicāt, ka jā, tās ir lietas, pie kurām patiešām ir jāstrādā pamatīgi, jo tur tiešām ir problēmas. Pirmā problēma nav konkurences. Uh, līdztiesība attiecībā uz eksportu Eiropā. Es runāšu angļu valodā, jo es redzu Dagmāru kungu, un viņš drusku eh, tā kā grib pacelt karodziņu. Mums ir eh, tādas nācijas, kuriem ļoti stingras eh, noteikuma attiecībā uz eksportu, savukārt citām nav. Piemēram, apvienotā karalistē tā ir nācija, kur ir tiešām ļoti stingra noteikuma. Viņi tiešām arī tos ievēro. Savukārt citas nācijas Eiropā tur tā nav. Un tas ir, piemēram, uh, nāk par sliktu apvienotie karastie, citās valstīs nav šādi notiekumi. Varbūt kolēģis piekritīs tam, un tā ir situācija, kas ir ļoti slikta, un tādēļ tā ir jāmaina. Mums ir vajadzīgi vienoti Eiropas noteikumi. Otra lieta, protams, ir jāņem vērā arī tas, kas ir iekļauts šajos noteikumos. Vienmēr ir princips, ka ir saraksts, un viss, kas nav šajā sarakstā, tādā veidā to visu var eksportēt. Vai tā ir pareizā pieeja? Es nezinu. Varbūt, ka mums ir uh, vajadzīga šāda vispārīgā pieeja. Un otra lieta ir tāda, jūs to arī pieminējāt, ir jautājums par ex-ante un ex-post. Jā, patiešām ex-ante maksā vairāk, bet ex-post varbūt maksās cilvēku dzīvības, tas ir jāizsver. Un tad varbūt uh, cilvēku dzīvībai ir jāpiešķir lielāka loma nekā izmaksām uzņēmumiem. Trešais ir lielā programmatūras, programmatūras, jo pamazām mums izdodas kā Eiropas Savienības likumdevējiem programmatori iesaistīt šajos divējot prece, eh, lietojumu precēs, arī sasaistīt ar cilvēktiesībām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es domāju, ka lielākā daļa Leopārda divi tanki, kas tiek eh, eksportēti uz tuviem austrumiem, vēl nav maksājuši cilvēku dzīves, bet Eiropas tehnoloģijas ir maksājuši cilvēku dzīvības. Tas mums ir jāapzinās. Lies paldies, paldies kolēģim Laiksfrīdam. Jā, jums pašam būs iespēja izteikties, eh, kolēģi Datmūta kungs. Varbūt jūs varēsiet izteikties, ja mums ļoti maz laikā, tad jums būs iespēja izteikties. Tagad kolēģie Anē Fortika no EKR. Mani pieminēja runātājs ļoti draudzīgi. Un tādēļ saskaņā ar notstījumiem, man ir tiesības atsaukties, atbildēt 30 sekundes. Jā, bet arī ir pieņemts, ka es kā priekšētājs varu pieņemt lēmumu, un arī, ja cilvēks vēlas uzdot jautājumu, un viņam pēc tam ir uh, runas laiks, tad viņam ir iespēja savus runas laika uzdot šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Trešās valstis tāds kā ASV Kanāda un Maroka ir noteikušas sankcijas Krievijai un iekļāvuši arī kosmosa tehnoloģijas savās sankcijās. Mūsu lēmums ir bijis atšķirīgs. Mūsu sankcijas nesedz Eiropas Savienības kosmosa programmu. Līdz ar to komerciāli satelīti Airbus un Galileo ietvaros trīs reizes ir jau palaisti. Sojus un Protus nesēja raķetes tika izmantotas, un šī visa procedūra bija neveiksmīga. Divi pārtrās darboties ļoti ātri, un vēl vienā gadījumā netika iegūta īstā orbīta. Ko mēs varam šeit vainot, vai tas ir saistīts ar trūkumiem tiesību aktos, vai tādēļ, ka trūkst solidaritātes un uh, politiskās gribas dalību valstīs. Liels paldies! Aldas vārdā Marietē Šāke. Thank you, President. Commission... Paldies, priekšētāji, komisārs kundze, kolēģi. Šodien mēs visi atcerējamies, kas ir uz spēles šajās diskusijās. Hakeri ir skatījušies, kā mūsu dati tiek zakti. Šie vīrusi tiek izmantoti tā, ka tie maskējas kā programmatūra, ko mēs izmantojam katru dienu. Eksperti ir salīdzinājuši to ar spēcīgiem vīrusiem, ar kuriem tika mazināts Irānas kodolizstādes programmas spējas. Un, lai gan ir iecienīts skatīties uz Krieviju un Ķīnu kā iespējamiem vaininiekiem šādu uzbrukumos, bet šis pētījums norāda, ka šādas sistēmas iespējams ir izstrādātas Eiropā. Pat ja tās ir izstrādātas izlūkdienestiem, tehnoloģijas izplatās ārkārtīgi ātri un viegli un, līdz ar, un kļūst arvien mazākas un iedarbīgākas katru dienu. Dažādi valstu nepārstāvoši aģenti darbojas šādos tirgos šīs tehnoloģijas pārkāp cilvēktiesības un apdraud mūsu kritisko infrastruktūru un jutīgos datus. Šāds miljārdu vērts tirgus iespējams ir lielākais bumerangs, ar kādu mēs esam saskārušies. Trūkumi eksporta tiesību aktos ir jānovērš, un sistēmas, kas veicina masu novērošanu un cilvēku personīgo ieroču uzlaušanu, būtu daudz rūpīgāk jāpārskata Mums ir nepieciešama caurskatāmība un atbildība, kā arī licencēšanas prasības, nos, vienādi nosacījumi visām iesaistītajām kompānijām. Vai jūs apsverat iespēju izveidot negatīvo sarakstu valstīm un tehnoloģijām un kā pielāgosieties krīžu gadījumos, vai arī jūs izmantojaties um, mehānismu, kas ietvers visu. Tāpat aicinu veikt izvērtējumu pētniecības stadijā, lai jau sākumā zinātu, uh, kādas sistēmas var radīt riskus nākotnē. Mums ir vajag labākus tiesības, tiesību aktus un pētniecības datus. Ilgāk nogaidīt ir gluži vienkārši bezatbildīgi un pīstam. Paldies! Tālāk uh, goe vārdā kolēģe Anemarija Minēra uz vienu minūti, bet viņa nav atnākusi, ja pareizi saskatu. Tālāk mēs varam pāriet pie zaļo podskās grupas kolēģies kā Keller uz vienu minūtu vārdu. Danke. Paldies. Ir eh, vesā, daudz, kas jādara. Jātājumā, kā Eiropa rīkotusies, eksportējot preces, kas varbūt izskatās nevainīgi, bet kas var tik izmantotas, lai izsakotu cilvēktiesību aktīvistus. Galvenais mērķis, manuprāt, vajadzētu būt tādam, ka vajadzētu aizsargāt cilvēktiesības, cilvēku drošību šeit Eiropas Savienībā, bet arī trešajās valstīs, un tad nepietiek eh, pārbaudīt preces tikai tad, kad tās jau sen ir nepareizajās rokās. Jo tagad ir pavēl, mums ir vajadzīga eksanta pieeja un nevis eksposta kontrolas. Tā kā pašlaik attīstās tehnoloģija, tā arī mums ir jātīstās tālāk un arī mūsu likumdošanai. Nav nekāda jēga izņemt ārā šīs modernās uh, tehnoloģijas, jo tieši tās var uh, radīt lielu kaitējumu. Aicināt komisiju tagad strādāt pie šī jautājuma. Mums tagad ir 2015. gadā ir, būs vajadzīgs priekšlikums. Nav runa tikai par tādu tie tehnisku lietu. Runa ir par to, kā mēs varam aizsargāt cilvēkus un kā mēs varam aizsargāt cilvēku tiesības. Lielas paldies! Dank, Frau Paldies, kolēģis Kundze. Nākamais runātājs FDTD vārdā Viljams Darmos. Uz divām minūtēm. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšētāji. Ņemot vēro mūsu iepriekšējo sarunu, es vēlos uzskatīt, kāpēc politiķi, kas devē sev par liberāļiem, patiesībā vienmēr rīkojas neliberāli. Un priekšsēdētājs acīm redzot tāpat rīkojas. Tāpat kā jūsu grupas priekšsēdētājs Verhofstadt kungs, kurš vienmēr izvēlas apvainojums, nevis saprātīgas diskusijas. Tomēr es vēlētos izmantot šo iespēju un atbildēt Laiktfrīda kunga uzdotajam jautājumam. Vēlos norādot, norādīt, ka cienījumā kolēģi nav manas grupas bieda, kā ir radies iespējas šeit priekšsēdētāji. Varbūt nākamreiz jūs noskaidrosiet precīzāk šādu informāciju, kad vadīsiet parlamenta sēdi. Pat ja tā ir tikai tāda neliela tehniska sēde kā šodien. Apvienotā karaliste piemēro savu lēmumu šādos jautājumos, nosakot, ko mums vajadzētu un ko nevajadzētu eksportēt. Uh, bet es un citi apvienotās karalistas iedzīvotāji pilnībā cienam citu valstu tiesības piemērot pašu savus lēmumus attiecībās to, ko eksportēt un ko ne, un mēs neuzskatām, ka to vajadzētu uzticēt neievēlētam, neievēlētāji Eiropas komisijai. Divējādo pielietojumu preču lietojums ir tāds, ka uzņēmumi un eksportētāji uh, viņiem ir jāsaņem atļauja vispirms no Eiropas komisijas, lai varētu kaut ko eksportēt. Un par spīdi Langas kunga šarmantēji uzrunai šīs pielietojums nav precīzi. Šāds ietvars vienkārši piešķir vairāk pilnvaru komisijai norādīt, ko drīkst un ko nedrīkst eksportēt. Apvienotā karaliste ir viens no lielākajiem tirsniecības partneriem pasaulē, un tā tas ir bijis simtiem gadu, un šis režīms vienkārši nav mums pieņemams. Paldies, paldies, eh, atvainojiet, eh, Fatīka kundze, ka es pieņēmu, ka, jūs, ka viņa varētu būt jūsu grupas dalībniece. Nākamais runātājs rūdzu, Kelam kungs. Priekšādētāji, šādus preču eksports, kurus varētu izmantot nepiemērotiem mērķiem, cilvēktiesību pārkāpumiem, tas rada zināmas grūtības. Šāda tehnoloģija tiek izmantota, lai spiegotu sev nevēlams cilvēks. Ir jāpārliecinās, ka eksporta kontrolas mehānismi ir iedarbīgi Tādēļ ir vajadzīga laba sadarbība starp pētniekiem un arī privāto nozo, nozari. Ir ņem vērā arī tie draudi, ko rada tehnoloģija pārnese. Es vēlos atgādināt par darbu pagājušajā aprilē par eksportu politiku, kur tiek minēti galvenie trūkumi un uh, runāts arī par strateģisko virzienu nākotnē. Šī diskusija nozīme ir atbalstīt un veicināt likumdošanas procedūru, lai pilnveidot patreizējo regulējumu. Tāpat tam vajadzētu pamudināt visas dalību valstis pievienoties uh, Bosnāru vienošanās kārtībai. Šis jautājums ir krietni dziļāks nekā pirmajā brīdī izskatās. Tas saistās arī ar Eiropas Savienības uzticamību, kas balstās uz kopējām vērtībām. Turpinot izmantot šādu praksi, kad divējādi lietojuma preces nokļūst represīvu režīmu rokās, neatbilst mūsu vērtībām. Ja tas dod priekšroku tikai tirgus paplašināšanai, neņemot vērā nekādas sekas liedzot eksportēt šādas tehnoloģijas uz valstīm, kurās ir ieviests Eiropas Savienības sankcijas, piemēram, Krieviju. Noslēgumā mans jautājums komisijai. Kādas soļi tiks spērti, lai pārliecinātos, ka kiberdrošība tiks nodrošināta starptautiskajā divējādi lietojuma preču eksportā? Paldies, un atgādināšu lūdzu ievērojot atvēlto laiku. Moska pusotra minūte, lūdzu. Te komisārija Mā. Priekšsēdētāji, komisāras kundze, Malstrēms kundze, šodien uh, ir ļoti būtiski runāt par divēd lietojumu precēm, pamatoties uz jauniem tendencēm Eiropas Savienībā, jo tiek izvērsts uh, aktīvismus, ir arī iesaistīts daudzas puses, ir ekonomiskā darbība, bet no otras puses arī pamatoties uz uh, to, ka teroristi ir ļoti labi organizēti un tehnoloģiska attīstība milzīgi pavirzies uz priekšu, tādēļ ir ļoti grūti tikt tam visam līdzi un pieņemt atbilstīgas normas, tādēļ ir īpaši būtiski Eiropas komisijas eh, likumdošanas eh, nozīmē piešķirt īpašu vērību. Bet mums vajadzētu izmantot arī izdevību, lai pasvērtu konkrētus aspektus Pirmkārt, ir jāņem vērā nepieciešamību novērst katru apdraudējumu, ko varētu izraisīt eh, nepareiz divēda lietojuma preču lietošana. Vienlaikus ir jānovērš tirgus eh, kropļošana, un eh, tas varētu izraisīt Eiropas ražotāju konkurences spēju zudumu, jo citiem nav tik stingri noteikumi. Un ir arī tā, ka mums ir patiešām ārkārtīgi stingras kontrols vajadzīgs gan eksportētājiem, posta, gan ex ante, un vienlaikus ir jāsamazina tā, tie šķieži, kas vēl eksistē Eiropas tirgū. Ir jābūt visefektīvākajiem pasākumiem, lai nodrošinātu kontrols pasākums jūtīgās jomās. Vēl viens jautājums, kā var panākt visā pasaulē konverģenci, lai panāktu kopīgus standārdus. Tā ir iespēja, lai efektīvi darbotos. Paldies! Paldies ar to, kam kas tik līdz ar šo tempu. Nākamais runātais Markus Precels. Herr Präsident, meine Kollegen. Priekšsēdētāji kolēģi, mēs šeit runājam par uh, kontrolas tehniku, uzraudzības uh, tehniku un lietot šādu jēdzienu divējādi lietojumu preces ir tāds izskaisinājums, jo patiesībā es samērā skaidrs, par ko šeit ir runa. Šeit runa ir par vienīgo izmantošanas iespēju. Katru ceturtdienu, kad mēs šeit Strasbūrā tiekamies, šis parlaments uh, strādā pie jautājumiem, kā tiek pārkārtas cilvēktiesības, atklāju šos notikumus. Un lielākā daļā gadījumā, kad mēs konstatējam, ka tiek izmantota uzraudzības tehnoloģija, kas bieži vien nāk arī no Eiropas Savienības ražotājiem. Šajos gadījumos, kad ir runa par cilvēktiesībām un pilsoņu tiesībām, ir vajadzīga eksante pieeja, mums ir vajadzīga pozitīva pieeja gan tām valstīm, gan arī produktiem. Langas kungs, jūs uzdevāt eh, pamatot jautājumu, jūs pareizi sūdzējāties, ka arī Eiropas Savienības pilsoņi kļūst par slepeno dienestu, trešo valstu slepeno dienestu upuriem. Langas kungs, ko jūs gaidāt no Eiropas Savienības, kas eksportē ne tikai preces, bet kas eh, eksportē arī paši savu pilsoņu datus, eh, kā aviācijas pasažieru datus, un to eksportē uz trešiem valstīm. Lies paldies! Sebājos kungs ir nākamais uz vienu minūti. Herr talman, fru komisionēr, jo fik... Jā, paldies, priekšādātāja komisārs kundze. Esmu saņēmis uh, jau atbildes uz jautājumiem, ko labprāt gribētu uzdot. Gribētu koncentrēties uz to, kas šodien vēl ir jāveic un kas vēl nav paveikts. Vispirms gribētu nodrošināt, ka uzraudzības uh, instrumenti uh, aprīkojums arī tur ir iekļauts, piemēram, telekomunikācijas, tur ļoti daudz, kas vēl nemaz nav pretrunīgi, bet daudz, kur varētu izraisties arī īsta katastrofa. Un tādēļ mums vajadzēja ne tikai noteikumi, kur ir runa ne tikai par produktiem vai precēm, bet kur runa ir arī par saņēmēju valsti. Vai tā ir demokrātija, vai tur ir ievērot cilvēktiesību, vai tur pastāv risks, ka šī valsts ir iesaistīta iekšējos konfliktos, vai arī ir konfliktā ar citu valstu. Tas var notikt ļoti ātri, kā mēs to redzējām arī arābu pavasarī. Uh, Mēs, mums ir jāmācās no pagātnes kļūdām. Daudzas Eiropas Savienības valstis, viņiem ir uzraudzības mehānismi un tehnoloģijas, tās ir eksportētas uz Ziemeļāfriku. Ir pareizi, ka Eiropas Savienība ievēro pamatiesības saistībā ar cilvēktiesībām un demokrātiem, lai tas tiktu visur ievērots, arī tad, ja tas nav ekonomikas interesēs. Cilvēku drošība vienmēr ir jābūt pirmajā vietā. Ceru, ka komisārs priekšlikums būs uh, vērš šādā virzienā. Nākamā runātāja kolēģi Tatjana Begina uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Signor komisārio, grazie anche lei. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāre. Tibetā lietojuma preci var izmantot civiliem militāriem mērķiem, piemēram, ķīmiskie elementi, uzraudzības iekārtas un tam līdzīgi. Sistēmas, kas ir paredzētas lidmašīnām, lai vadītu bumbas. Nav nu, runa tikai par uh, ieročiem, bet arī produktiem, kas var tikt uh, izmantot civilai. Man mums jāpārtrauc, lūdzu, runājiet uh, lēnāk, jo. Ja jūs taču gribēsiet, lai jūs visi saprotu, mums ir vajadzīgs arī tūkojums, lūdzu, ņemiet to vērā. Paldies. Jā, es jau teicu, ka mēs jau nerunājam tikai par ieročiem, bet arī par produktiem ko var izmantot arī civili, tādēļ viss ir ārkārtīgi sarežģīti, jo tie nav pakļauti tādiem pašiem ierobežiem, bet tomēr tie var tikt izmantot, lai pārkāptu cilvēktiesības. Eiropa tomēr ļoti divkosīga. Eiropas Savienība ir iestājusies cilvēktiesību konvencija, bet vienlaikus tā eksportē arī radarsistēmas, uzraudzības sistēmas un tehniskus komponentus, kas var tikt izmantot arī mūsu, pret mūsu pašu interesēm. No vienas puses tā, ka Eiropa uh, runā ļoti skaistus vārdus, miers un tam līdzīgi, bet no otras puses 2014. gadā uh, Eiropa pārdod ieročus Sīrijai, dažas dalībās tā ir darījušas. Tie ir materiāli, kas ir domāti izmantot civiliem mērķiem, bet tos var izmantot arī militāriem mērķiem. Mēs domājam, ka ir svarīgi labāk kontrolēt visu attiecībā uz divējādā lietojuma precēm. Ir jāzina, kam tās tiek eksportētas. Mums ir jādomā arī par programmatūras eksportu, lai izvairītos no tā, ka ražots Eiropā tehnoloģija tiek izmantots, lai apspiest tos, kas piedalās demokrātijā vai kas cenšas īstenot uh, savas tiesības, kā tas notika arā pavasarī. Mēs vēlamies aicināt komisiju, cik pēc iespējas ātrāk uh, pārskatīt noteikumus divveidē lietojumu precēm, kā tas bija arī pēdējos padomus secinājumos, lai tas tiek uh, paplašināts uz tehnoloģiskiem produktiem un uh, ir uh, jāizmanto arī visi noteikumi. Paldies, kolēģis kundze. Nākamais runātājs ir Jaroslavs Valensa uz pusotru minūti. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Diemžēl dubultētojumu preču. Uh, Ļaunprātīgā izmantošana īpaši izspiegošanas tehnoloģijas var negatīvi ietekmēt uh, mūsu politiku šai jomā, var uh, novest pie mm, cilvēku tiesību neievērošanas. Mm, un ļoti bieži runa ir par iztrūkstošo kontroli. Tas nozīmē robi tirzniecības attiecību kontrolēšanā, runājot par dubultlietojumu precēm. Līdz ar to likumdošana ir jāpapildina attiecīgi. Es ir jākontrolē eksports, tranzīts un dubultlietojumu preču izmantošana, lai starptautiskā mērogā veicinātu mieru un drošību. Tas ir mūsu pašu interesēs garantēt um, drošību šajā laukā lai dubultietojuma preces tiktu izmantotas adekvāti savam sākotnējiem nolūkam un um, lai mūsu stratēģija šajā jomā tiktu attiecīgi piemērota. Eiropas Savienība šobrīd ir līders um, šajā jomā. Komisija ir uh, līgumsardze un komisija jāuzņemas uh, likumdevēja loma šajā jomā dalību, arī attiecībās ar dalību valstīm. Uh, Tagad pēc pēdējiem pētījumiem eh, dubultietojuma preču situācija tika, eh, mod, tika atjaunināta un eh, tā kā modernā pasaule mainās, mums jāmaina arī mūsu pieeja. Paldies, pusotra minūte, bet jebkurā gadījumā liels paldies, jūs pilnīgi pareizi norādījāt uz visiem jautājumiem. Tagad Fernandes kundze, pusotra minūte. Ninguna de que la Unión Europea Paldies priekšsēdētāji. Un uh, galvenokārt mums ir jāapzinās, ka Eiropas Savienība vienmēr ir aizstāvējusi uh, tiesisko iekārtu un cilvēktiesības, taču nevienmēr tas uh, reāli izpildās, jo bieži vien pie tiek izmantotas dažādas um, programmatūras, kas ir paredzētas civilai lietošanai, uh, dažādiem uh, nepamatotiem mērķiem. Tieši tāpēc mums ir ļoti steidzami ir jāpieņem Eiropas Savienības likumdošana šajā jautājumā un jāizlāpa visi eksistējošie caurumi. Citādi tam var būt ļoti smagas sekas. Un es domāju, ka jūs man piekritīsiet, un mēs nevaram Eh, pieļaut to, ka programmatūras, kas ir ražotas Eiropas Savienībā, tiek izmantotas tam, lai pārkāptu cilvēktiesības. Mums ir nepieciešama modernā un elastīga Eiropas Savienības likumdošana, un mums ir jāizlabo tās atšķirības, kas ir starp dalību valstīm, un tas mums ir nepieciešams jau tagad. Uh, Mums ir jāievēro termiņi, kas tika nosprausti pagājuši gada aprīlī, ir pagājuši septiņi mēneši, un mums ir vajadzīgs spēcīgs uh, kompromiss. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Nikolā Dantī, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dargie kolēģi. Nav nekādu šaubu, ka divējādi lietojuma preces noteikti ir īpaši preču kategorija un ir nepieciešams atsevišķi regula, kas reglamentē, kā tās tiek pārdots. Mums noteikti ir jāņem vērā to, kāda ir jauni apdraudējumi starptautiskajai drošībai, un tāpēc mēs ar lielu prieku uh, dzirdam komisijas ierosinājumu, ka vajadzētu pašreizējo sistēmu pārskatīt. Un mums ir jānonāk pie līdzsverotas sistēmas, kas ņemtu vērā uh, starptautiskās tiesības, cilvēktiesības un arī vienādu attieksmi pret ražotājiem starptautiskā līmenī, un es esmu arī pār to, lai komisija apskatītu šo jautājumu arī starptautiskā līmenī. Labi, paldies! Tagad ir brīvā mikrofona procedūra, 5 minūtes, un pirmais izteiksies uh, Nikola Kaputo. Paldies, priekšsēdētāji! Kontrole attiecībā uz divējādu lietojumu precēm noteikti ir ļoti īpašas preces, un tam ir nepieciešams arī atsevišķas garantijas, lai tā izmantošana būtu tikai iespējama pozitīvā veidā, un ne, lai tās nevarētu izmantot tā, ka pārkāpta cilvēktiesības. Mums būtu nepieciešama uh, eksante šādu produktu identificēšanas sistēma un eh, komisijai vajadzētu aizpildīt dramatisko likumdošanas tukšumu, kas pašlaik eksistē. Liels paldies Kaputo kungam, nākamais Jakovčiča kungs. Liels paldies priekšsādātāja kungs. Problēma, ar kuru mēs pašlaik saskatāmies, patiesību sakot, nav nekāda sarežģītā. Vai mēs esam par to, lai mums būtu lielāka pēļņa, kas būtu arī tāda diezgan. Uh, saprotam vēlēšanās, vai arī mēs vēlamies aizstāvēt cilvēktiesības, tiesiskumu. Uh, un uh, līdzīgas lietas valstīs, ka, kur šīs cilvēktiesības tiek pārkāptas, izmantojot programmatūras. Un uh, šādas divējādi lietojuma preces var tikt izmantotas pret mums, pret mūsu pilsoņiem, pret Eiropas Savienības pilsoņiem, pret mūsu draugiem, pret mūsu kaimiņiem. Uh, Un tāpēc es domāju, mums vajadzētu paturēt prātā Eiropas idejas vispirms un domāt, kāpēc vispār šis parlaments ir radīts. Paldies, Marijas kungs, nākamais runātājs. Priekšsēdētāji Divējādi lietojumu preču eksporta kontrole ir eh, ļoti nopietna darbība, kas Eiropas Savienībai būtu jāveic, ir, un tas ir jādara ar mehānismiem un kopīgām praksēm. Jautājums par jauno eh, dalībnieku E, iekļaušanas sarakstā tam ir jābūt e, kontrolētam. Atcerieties, ka Turcija neatbalsta Kipras kandidatūru pašlaik e, šīm precēm. Un tāpēc Eiropas Savienībai ir jāatbalsta Kipras kandidatūra lai kontrolētu eksportu par spīti Turcijas spiedienam. Paldies, un pēdējais runātājs ir eh, Žants Ferreira, vienu minūti. Liels paldies, priekšsādātāja kungs, komisārs kundze. Nu, jau pirmo reizi, ka mēs te runājam par uh, divkāršu lietojumu preču eksporta kontroli. Te ir runa par mm, programmatūrām. Bet mēs jau šeit esam runājuši par to, kā tehnoloģijas, civilai e, lietošanai paredzētās tehnoloģijas tiek izmantotas militāriem mērķiem. Mums tagad ir nepieciešama tāda plašāka un loģiskāka pieeja. Mums ir jāatcerās kādas programmas jau ir finansētas, kur, um, piemēram, mēs esam uh, sadarbojušies ar Izraēlas um, gaisa satiksmes um, um, um ražotāju, kurš, piemēram, nodrošina mm, bezpilota līdmašīnas, kas bombardēja gazas sektoru. Paldies! Un tagad uzklausīsim komisāri. Paldies, eh, priekšsadatāji! Jā, paldies par visu jūsu viedokļiem. Šīs debats bija ļoti interesantas un, protams, mēs esam uh, Eh, vienprātīgi, ka uh, ir preces, kas var tikt izmantotas militāriem mērķiem, lai pārkāptu cilvēktiesības. Un, protams, ka mums ir jācenšas um, darīt vairāk. Es centos uzsvērt, ka mēs jau esam padarījuši šo un to, un tagad mēs uh, vēlamies pārskatīt pašreizējo likumdošanu. Mēs nācām klajā ar paziņojumu, mēs ieklausāmies, ko ražotāji saka, ko jūs sakāt un ko saka dažādās MVO. Es saprotu, mm, ka um, pirms pāris gadiem tas nebija svarīgi, bet tagad mums ir nepieciešama likumdošana šajā jautājumā, jo tehnoloģijas ir attīstījušās un mums arī jāpārliecinās, ka mēs spējam tās kontrolēt ar modernākajiem līdzekļiem. Un mums jāpatur prātā, ka mums viss šis ir jāierobežo, neapdraudot Eiropas Savienības eksportu. Mums te ir jāiesaista dažādi eksperti, un es ceru, ka mēs sasniegsim uh, tādu labu kompromisu, un es ļoti ceru, ka mēs sadarbosimies ar Eiropas parlamentu eh, arī turpmāk, un es būšu priecīgi atgriezties pie jums. Eh, sirsnīgs paldies! Liels paldies par eh, jūsu izteikumiem, līdz ar to šīs diskusijas ir beigušās. Un Tagad ķersimies klāt nākamajam darba kārtības punktam. Tas ir komisijas paziņojums par pamatnostādnēm attiecībā uz ietekmes novērtējumu. Tiklīdz vicepriekšādātā